Ready, be... Kolēģi, ja viss ir gatavs, sāksim balsot. Es atvainojos tiem cilvēkiem, kas ir gaidījuši ilgāku laiku. So if everyone is ready, colleagues, it's all... Kolēģi, vai visi ir gatavi? Mēs balsosim elektroniski. Tas būs tātad, ah, mēs balsosim par direktīvu, kas nosaka noziegumos iečo tiesību atbalstu un aizsardzības minimālos standartus. Visi gatavi lūdzu balsot. Mūsu referentes ir um, Anģelika Lināra un Tereza Himenes Veserila. Bet pirms sāksim balsot, eh, es gribētu tomēr vaicāt referentiem, vai kādu no jums negribētu kaut ko teikt. Lūdzu, Terēze. Jā, paldies. Liels paldies priekšsēdētāji. Es gribēju ātri pateikties visiem ēdreferentiem par lielisko sadarbību. Šī sadarbība ir bijusi lieliska. Un es eh, domāju, ka mēs eh, pilnīgi visi varam izprast eh, arī noziegumos cietušo personu izjūtas, un mēs jūtam viņam līdzi ir tomēr arī tādas dalība valsts, kas joprojām precīzi neīsteno šīs direktīvas normas un kā arī ne, neīsteno to, par ko mēs rakstījām 2012. gada ziņojumā. Ir tādi trūkumi, kas ir konstatēti tādā ziņā, ka ir nepieciešams stiprināt tiesnešu tiesnešu apmācību un arī vairāk ir jāapzina dažādas ietušo personu kategorijas. Tie varētu būt arī uh, nepilngadīgie, organizētās noziedzības, noziegumu upuri. Un eh, tad, kad mēs sākotnēji rakstījām šo ziņojumu, tad mēs iekļāvām arī terorismu aktos cietušo upuru kategoriju, bet eh, tagad mainījies ir aptvērums, bet Un mēs nedaudz mainījām to. Paldies visiem palīgiem, paldies personāla darbiniekiem un paldies visiem, kas atbalstīja, palīdzēja šī ziņojuma rakstīšanas procesā. Es eh, saprotu, ka tas viss ir ciešo personu vārdā. Tiešām viņa tiesības un intereses ir jāaizsargā. Līnāra kundze, vai jūs arī gribētu kaut ko vēl piebilst? Liels paldies. Jā, arī palmu komitejas vārdā Es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem, arī otrai referentē no Lībe komandas. Paldies par um, sadarbību, kas bija ārkārtīgi auglīga, ļoti harmoniska. Un varbūt tāpēc, ka mēs pārsvarā bijām sievietes, kas strādāja pie šī teksta. Un gribētu arī pateikt, ka mūsu pieredze bija vienkārši fantastiska. Esmu ļoti priecīga par to, ka droši vien šodien jūs redzēsiet arī tādu ļoti plašu konsensu balsojumos. Un redzēsiet arī, ka ļoti bieži sievietes tieši ir cietušas eh, dažādos noziegumos, un sieviešu pieredze tomēr mūsu sabiedrībās atšķiras no vīriešu pieredzes, un tāpēc es ļoti ceru, ka mēs gūsim ļoti plašu atbalstu balsojot par šo dokumentu. Eh, paldies abām referentēm no FAM komitejas, Olība komitejas, un Jā, es esmu pateicīgs visiem, kas strādā. Tātad sāksim ar 79. grozi. Bet eh, Zilstra kungs grib svītro savu vārdu no 75. groziem. 78. grozījums, kolēģi, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Tas ir 79. Pieņemt 79. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 80. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Devītais kompromiss sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. Desmitais kompromiss sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. Simtais grozījums sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 101. sākam balsot, Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums. Sākam balsot. Es atvainojos. Es laikam palaidu garām 11. grozījumu. 11. Eh, es atvainojos. Kompromiss. 11. kompromiss. Sākam balsot. 11. priekšsēdētājs atvainojas, ka hm, beidzam par 11. balsot pieņemts. 12. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 114. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 124. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Šķiet, ka no zaļo un goja partijām ir nobalsojis viens deputāts par daudz. Viena balss par daudz. Okay, so we have one... Colleagues, just one second, please. Sekundīti, kolēģi. Okay. Okay, we'll be okay. Don't worry. That's, that's fine. Sorry, colleagues, just a technical. Es atvainojos, kolēģi, te bija tāda tehniska lieta. Tagad 13. Es, nē, tomēr 136. 136. grozījums sākam balsot. Still open. 136. 136. grozījums. Beidzam balsot par 136. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 15. kompromiss. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 120. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Would you like to take amendment 120 again? Okay. Vai jūs gribat vēlreiz par 120? To? 120. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kolēģi, es ļoti Atvainojos, mums e, ir nepieciešams pārstartēt mūsu apatūru tehniskā problēma. problēma. Ir jāsakārto. Bet varbūt kolēģi, kuram bija problēmas ar balsošanu, jūs varētu balsot ar roku. Kolēģi, mums būs nepieciešams pārstartēt mašīnas apatūru. Lībe komitejā viss bija kārtībā, bet FAM bija viens par daudz no gojas, viens par daudz no zaļajiem. Tas ir pilnīgi tikai, tikai tektiski, un tur nekā, es saprotu, ka tas nekāds politisks postulējums nebija. E, Lībe komitejā ir tā nejauka reputācija, bet tas nekas šoreiz nav, tas ir tīri tehnisks jautājums. Mm. Normally the machines were being set just for Lībe, typical.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 I think if you don't mind the old-fashioned way. Kolēģi, varbūt vecmodīgā veidā mēs varētu balsot ceļot rokas. Tiešām, balsosim ar roku pacelšanu. 123. grozījums, kas pār? Pret? Atturs pieņemts. 139. kas pār? Pret? Pieņemts. 16. kompromiss pār? Pret? Atturs pieņemts. 17. kompromiss, kas par pret pieņemts. 18. kas par pret pieņemts. 155. kas par pret atturs. Tas ir pieņemts, bet pārbaudīsim 155. To, vai ir iespējams to izdarīt? Vēlreiz lūdzu paceliet rokas par 155. Pret. Jā, mēs redzam, noteikti redzam, ka pieņemt. 156. Kas par? Pret. Atturs. Ļoti līdzīgs ir iznākums par un pret nometnēs. Varbūt priekšsēdētāja vietniece varētu palīdzēt. Vēlreiz, kas par? Pret? Atturas? Tas ir pieņemts. Nē, tomēr nē. Mums vajadzētu pārbaudīt, jo redziet, elektroniskā balsošana tomēr ir daudz ērtāks mehānisms un precīzāks. Saskaitīsim. 156. Lūdzu, celiet rokas tie, kas ir pār 156. Twenty-two in favor, against. Pret. Lūdzu, pret nobalsojušie, turiet rokas augstu gaisā. Turiet un nenolaidiet rokas, godējumie kolēģi. 24 pār, 22 pret, tad pieņemts. 212. Ehm, Kas pār? 121. Tātad, nu. 158. Kas par? Pret. Pieņemts. 160. Un mutiskais. Kas par? Pret. Pieņemts. 159. Kas par? E, tas atkrīt. 19. kompromiss. Kas par? Pret. Pieņemts. 122. Kas pār? Pret. Atturs pieņemts. 162. Kas pār? Pret. Atturs pieņemts. 20. kompromiss. Kas pār? Pret. Atturs pieņemts. 169. par. Pret. Atturs pieņemts. 21. kompromiss par. Pret. Atturs pieņemts.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 180. un 181. kas pār pret atturs pieņemts. 23. kompromiss pār pret atturs pieņemts. 186. pār pret atturs pieņemts. 24. kompromiss pār pret atturs pieņemts. 191 pār pret atturs pieņemts. 192 pār pret atturs pieņemts pieņemts. 109. pār pret atturs pieņemts. 193. pār pirmā daļa, kas pār pret atturs pieņemts. Otra daļa pār pret atturs pieņemts. 194 pār pieņemts. 197 pār 197 nav jābalso, 195 tagad, kas pār pret atturs pieņemts 198. Vai jūs gribat pārbaudīt 195. Labi, pārbaudīsim 195. kas pār. Elektroniski mēs nevaram pārbaudīt. Kā mēs pārbaudīsim? Viss joprojām nav salabots, kas ceļot rokas. Lūdzu, 195. kas pār. Lūdzu, turpiniet turēt rokas augšā. 20. 3 ir par un cik ir pret. Astoņpadsmit ir pret, atturējušies. Pieņemts 196, atkrīt 198, kas pār pret, atturs pieņemts 199 pār pret pret atturs pieņemts, 200 pār, pret atturs pieņemts, 201 pār, pret atturs noraidīts, 202 pār, pret atturs pieņemts, 203 pār, pret atturs, atturs. Mums tas būtu jāpārbauda, lūdzu, kas pār, tur iet rokas augšā redzam 204, kas pār pret atturs pieņemts. 205 pār pret pieņemts. 206 pār pret atturs pieņemts. 25. kompromiss, kas pār pret atturs pieņemts. 203 pār pret atturs pieņemts. 204 pār pret atturs pieņemts. 214. Nē, tagad 26. kompromiss pār pret atturs pieņemts. 217 pārpretaturs pieņemts, 218 pārpretaturs pieņemts, 219 pārpretaturs pieņemts, 220 pārpretaturs pieņemts, 223 pārpretaturs pieņemts, 224 pārpretaturs pieņemts, 225 pārpretaturs pieņemts. 226 pār pret, ne, 200, atkrīt, 227 pār pret, atturs pieņemts, 228 pār pret, atturs pieņemts, 229 pār pret, atturs pieņemts, 27. kompromiss. Tagad, tagad mēs varam balsot arī elektroniski. Okay. Compromise 27 in favor. 27. kompromiss pār pret atturs pieņemts. Vai jūs esat gatavi turpināt tādā veidā? Jā, 24 pār pret pieņemts. 28. kompromiss pār pret atturs pieņemts. 235 pār pret atturs pieņemts. 236 pār pret pieņemts. 238 pārpret pieņemts, 239 pārpret atturs pieņemts, 245, nē, 239 to mēs pārbaudīsim, sāksim pārbaudīt par, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemt, 29 pār, 245 pārpret atturs pieņemts. 247. pār. Nē, par to nav. 246 pār pret atturs. Neviens negrib celt rokas augšā. Es cilvēki kļūst slinki, zinot, ka mašīna ir sakārtota. Varbūt tagad sāksim elektroniski. 246. elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 248. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā citāti. Pirmais. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Otrais. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Trešais. Sākam balsot. Beidzam beidzam, pieņemts ceturtais, sākam, beidzam, pieņemts piektais, sākam, beidzam, pieņemts seši, sākam, beidzam, pieņemts septiņi, sākam, beidzam, pieņemts vai tagad blokā varētu par mm, no 8. līdz 13. kopā, no 8. līdz 13. šiem te kopā. Nē, iebildums ir tātad par 8. atsevišķi. Sākam balsot. Sākam balsot par 8. beidzam balsot par 8. pieņemts 9. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 10. sākam balsot beidzam. Pieņemts 11, sākam, beidzam. Pieņemts 12, sākam, beidzam. Pieņemts 13, sākam, beidzam. Pieņemts 14, 15, identiski sākam balsot, beidzam. Pieņemts 16 un 17 arī sākam balsot, beidzam pieņemts. 18, 19, sākam, beidzam. 18. un 19. ir identiski. Sākam balsot, joprojām var balsot. 18 un 19. Sākam balsot. 18. un 19. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 23. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 24. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 24. tas bija, tagad 24. sākam balsot. 24. sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. ar mutisko sākam balsot. Beidzam balsot. Lēnāk jābalso, ja? Tad nedaudz lēnāk balsosim. 30. vai visi pie... Tad 31. ar mutisko sākam balsot. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 32. Sākam balsot. 32. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad es ļoti lēnām. Un arī mašīnas ir palēninājušas balsu pieņemšanas tempu. Jā, beidzam balsot tagad. What are you doing? It it are we doing 33 again? 33 again. 33. atkārtosim, ja. Bet 32. arī atkārtosim. Hey, colleagues, 33 again. 33. vēlreiz. Sākam balsot 33. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. Sākam. Beidzam. Noraidīts. Otrais kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. Trešais kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. 40. sākam. Beidzam. Pieņemts. 42. sākam. Beidzam. Četrdesmit otrais sākam. Mēs jau to nobalsojam. Tagad 44. sākam balsot. 44. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. sākam. Beidzam. Pieņemts. 47. sākam. Beidzam. Pieņemts. 49. sākam. Beidzam. Pieņemts. 50. sākam. Beidzam. Pieņemts. Ceturtais kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. Piektais kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. 53. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 54. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 55. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 65. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. un 71. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 73. grozījums sākam balsot. Nu, beidzam balsot. Pieņemts. 74. sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts 75. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 76. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 77. sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Un, kolēģi, tagad ir gālējies balsojums personāla balsojuma formā. Sākam balsot. Un vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tātad pieņemts ir 4, 4 pār 4 pret un 2 atturējušies. Ļoti sveicu abas referentes. Thank you, colleagues, for your patience. Paldies, kolēģi, par jūsu pacietību un piedalīšanos balsojumā. Wonderful.